So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen. Dargie kolēģi, turpināsim ar mūsu ekonomikas komitejas sanāksmi. Pateicamies sociālo lietu komitejas kolēģiem. Tagad esam nonākuši pie 8. darba kārtības punkta virzības Eiropas satvera attiecībā uz sektiem obligācijām un turpināšu angļu valodā. Sākumā vēlos dot vārdu mūsu referentam Lukas kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Es tomēr runāšu vācu valodā. Uh, Sākumā vēlos veltīt laiku kolēģiem uzlikt e, austiņas. Un sākumā vēlos pateikties ēnu referentiem visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumu priekšlikums par manu ziņojumu. Arī paldies par patīkamo darba klimatu, kas ir izveidojies līdz šim. Manuprāt, ir būtiski konstatēt to, ka pastāv liela vienprātība par to, ka nevēlamies traucēt labi darbojošos tirgu, tad, kad runājam par Eiropas satvaru sektajām obligācijām. Šādā kontekstā ir sagatavots arī mans ziņojums. Šeit uh, runa nav par to, ka tirgos ir jāizliec kaut kāda veida produkti, bet gan par noteikumu noteikšanu tiem produktiem, kuri ir tiesīgi uh, iespējams gūt augstākā līmeņa priekšrocības Eiropas līmenī attiecībā uz Eiropas nodrošinātām obligā, parādzīmēm. Tāds ir šī ziņojuma mērķis, un liela daļa no grozījuma priekšlikumiem arī attiecīgi tam pielāgojas. Vēl vēlos uh, pieminēt to, ka pastāv arī liela vienprātība par to, ka mēs nevēlamies iejaukties jau esošās sektajās obligācijās un attiecīgajā regulējumā, bet ka mēs paredzam jaunu satvaru jaunām uh, sektajām obligācijām, nevis tām, kas eh, šobrīd jau atrodas tirgū. Izskatot grozījumu priekšlikumus, var saskatīt trīs būtiskus eh, jautājumus, kas gūst īpašu uzmanību un kurus eh, daļai varētu vērtēt vēl pretrunīgi. Pirmkārt, robeža starp no vienas puses sektajām obligācijām, tādām, uh, kurām mēs piešķiram šo augsto regulatoro priekšrocību, un no otras puses eh, angļu valodā savā ziņojumā sauc tās par European Security Notes, kas ir Eiropas nodrošinātās parādzīmes, vēl viens finanšu instruments, kā sēktas uh, eh, obligācijas, kas arī varētu tikt ieviest kā instruments, uh, taču nesaņemtu pašas augstākās priekšrocības, augstākos standartus. Šajā ziņā pastāv dažādi viedokļi par to, kāda būtu definīcija šīm Eiropas nodrošinām parādzīmēm un sektajām obligācijām. Manuprāt, mums šeit ir jārunā par pieļaujamiem segumiem un kategorijām, jo savā ziņojumā piedāvāju obligācijām balstīties uz valstu obligācijām, bet ir arī citi priekšstati un citas koncepcijas šajā sakarībā. Taču pastāv vienotība par to, ka infrastruktūras kredīti un uh, vidējiem uzņēmumiem vajadzētu piedāvāt ESN šīs parādzīmes. Vēl mums ir jārunā par konkurences aspektiem, īpaši kā mēs rīkojamies ar kuģiem, kuriem CR ir paredzētas uh, atlaides, taču citiem transporta līdzekļiem, kā piemēram gaisa kuģiem, nē. Tāpat arī ātrvilcieniem nav īpaši priekšrocību. Un tad no konkurences puses raugoties, es šeit saskatu kropļojumu par labu kuģiem. Uh, Tāpat ir jāpiemina tas, ka sektās obligācijas, kas balstās uz kuģiem, ir mazāk likvīdas nekā sektās obligācijas, kas, piemēram, balstās uz valsts obligācijām vai pamatvērtspapīriem. Tādēļ es, eh, man ir jautājumi par to, kādēļ ECR ietveros kuģiem ir īpašas priekšrocības. Par to noteikti mums vēl ir jārunā. Otrs svarīgais jautājums attiecas uz uh, derīguma pagarināšanu, uz šie mm, soft bullets vai noteiktu laiku vai uz nosacītiem balstītu laiku conditional pass-through. Un šeit es gribētu pieļaut šo soft bullets, bet uh, tas attiektos uz viena gada termiņu un šo vērtspapīru gadījumā tas neat nebūtu atkarīgs no emitenta gribas, bet ka arī šajā gadījumā mēs eh, paredzētu nosacījums un regulatoru, regulatoru akceptu. Tāpat vēl pastāv tāda priekšstata par to, ka soft bullets būtu atkarīgi no zināmiem eh, makroekonomiskajiem apstākļiem. Manuprāt, To būtu ļoti grūti definēt, jo tad būtu jānošķir starp šiem makroekonomiskajiem apstākļiem, kas būtu piemērojami un kas nē. Un to gandrīz nav iespējams izdarīt. Tāpat arī tas radītu problēmas pārnest emitentu risku uz investoriem. Tur varētu rasties sistēmiskas e, reakcijas, kuras mēs nespētu izvērtēt. Un trešais punkts, ar kur gribu noslēgt, attiecas uz e, izvērtēšanas metodēm, daži grozījumi priekšlikumi par tām runā. Šeit būtiski ir runāt ne tikai par nominālu vērtībām, jo ir tādi segumi, kas ir zem nomināla vērtības tirgu, es eh, gribētu, lai tiktu vairāk ņemts vērā tirgus vērtības. Par to vēl ir jārunā, un es gribētu piedāvāt simetrisku pieeju. Uh, ja tirgus vērtība ir virs nominālās vērtības, tad tas arī būtu jāņem vērā. Un ar kolektorizācijas palīdzību tas būtu vērtības būtu jāsamazina. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Tagad vērsimies pie ēnu referentiem no ETP. Darījus Rosātī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Lūks kungam. Uh, par šī ziņojuma sagatavošanu. Manuprāt, šī ideja, ka mums ir Eiropas satvērs sektajām obligācijām, ir ļoti laba ideja. Šis ir tirgus, kas attīstas ļoti ātri, un tā kā pastāv dažādas atšķirības nacionālajā regulējumā, mums ir jāpiemēro pūliņi, lai šis Eiropas satvars iespējams būtu daudz efektīvāks un stabilāks. No otras puses, akceptējot šo vispārējo ideju, ka mēs strādājam pie šī dokumenta, manuprāt, varbūt būtu pāragri pieņemt lēmumus par šīs atvara detaļām, jo trūkst uh, būtisks pamata informācijas par tirgus darbību un iespējamam uh, sekām, jeb kādiem grozījumiem, kurus vēlētos veikt. Mums nav vispār eh, ap, visaptveroši ietekmes novērtējumu par sektajām obligāciju tirgiem Eiropā un īpaši par to, kā piedāvātie grozījumi ietekmētu zināmus eh, segmentus šajā tirgu. Tādēļ, manuprāt, iespējams, ka mums vajadzētu turpināt strādāt pie šī dokumenta, cieši sadarbojoties ar komisiju. Uh, un Eiropas banku iestādi, lai, kā jau teiktu, gūtu vairāk zināšanu par šo, to, kā šis iespējamais regulārs, regulējums varētu ietekmēt tirgu. Man patīk referenta piemērotā pieeja, uz principiem balstīta pieeja, kuras mērķis nav pilnvērtīga harmonizācija visā Eiropas Savienībā. Uh, bet gan eh, tas ir mēģinājums izveidot eh, nosacījumus, principus, kas būtu jāpiemēro visā Eiropas Savienībā, taču pieļautu arī nacionāls risinājumus. Un eh, atbalstošs arguments šai pieeja ir tāds, ka ir bijuši daudzi gadījumi nacionālos tirgos attiecībā uz saktajām obligācijām, uh, kur uh, tik, tika un tiek piemērot dažādi risinājumi, un šo sektu obligāciju segmenti jau darbojas veiksmīgi daudzu gadu garumā. Tātad, ja tas darbojas labi, tad nav nekādu uh, ārkārtas tagad steidzamības uh, iemeslu, lai to grozītu. Un, ja tas būtu jādara, tad uh, būtu jābūt spējīgiem pierādīt, kādas būs šo uh, izmaiņu sekas un ka tās būs tikai pozitīvas. Tie bija vispārīgie komentāri no manas puses, un tagad pievērsīšos referentu pieminētiem trījiem punktiem. Pirmkārt, eh, sektu obligācija definīcija. Šobrīd mums vēl nav skaidras definīcijas. Tā ir taisnība un ierastā praksa ir izmantot UCITS direktīvu kā pamatu, un Lukas kungs piedāvā šo sekto obligāciju nosaukumu piešķir tikai tām obligācijām, kas atbilst CRA, kas atbilst ar 1, 129. pantu no CRA, un tas samazina aptvērumu sektajām obligācijām. Un patiesībā praktiski izslēdz no šīs kategorijas veselu virkni sekto obligāciju, kas līdz šim ir pastāvējušas un kurus sēdza dažādi aktīvi, un tas ir noteikts šajā 129. pantā. Piekrītu Lukas kungam tajā ziņā, ka pastāv dažādi riska līmeņi, kas ir saistīti ar dažādu aktīvu kategorijām. Un, piemēram, iespējams mums nevajadzētu apšaubīt kvalitāti tādām sektajām obligācijām, kuras uh, sēdz ar kuģiem vai valsts obligācijām. Šeit runa par riska līmeņiem un likviditāti. Tad ir uh, attiecīgi redzams, ka kuģi nav tik labi aktīvi kā valsts parādzīmes vai hipotekārie kredīti. Mēs vēl varam par to diskutēt, taču, kā jau runāju, kuģi un citi iespējamie uh, seguma veidi, kas ir izmantoti citās dalībvalstīs, kas ir iekļauts šajā seguma portfelī, kā piemēram mājokļu aizdevumi Francijā vai publiskie privātās partnerības instrumenti. Eh, šie segmenti tirgu ir darbojušies labi, un iespējams mēs varētu meklēt tādu risinājumu, kas tiešām eh, neiznīcinātu lietas, kas līdz šim ir darbojušās labas, bet, protams, vienlaiks mums ir jāņem vērā šis riska faktors. Luks kungs piedāvā šīs sektās obligācijas, kas būtu šīs primārās obligācijas, kas atbilst CRA, izņemot kuģus un zināmā, vēra, zināmā mērā arī hipotekāros kredītus un pārējos obligācijas, tad būtu jaunā kategorijā šajā Eiropas nodrošināto parādzīmju kategorijā. Un man ir kompromisa priekšlikums. Mēs varētu runāt par trim kategorijām šīm sektajām obligācijām. Pirmā būtu šī spir, primārās sektās obligācijas, ko piedāvā Lukakungs. Otrās būtu pašreiz eksistējušās un visas pārējās uh, kas atbilstu UCIT, būtu šīs Eiropas nodrošinātās parādzības. Tad pāris vārdu par šiem divietajiem eh, jautājumiem, tad es noslēgšu runāt par šo derīgumu paplašināšanu. Nezinu, vai tas pārnestu risku no apdrošinātājiem uz, no emitentiem uz uh, investoriem. Uh, Nezinu, vai šeit ir iespējams atgūt izmaksas, par to mēs varam vēl diskutēt. Es gribētu šeit paredzēt plašākus paplašināšanas. Un noslēgumā var izvērtēšanas metodēm, manuprāt, kad runājam par aktīvu izvērtējumu, mums pastāv dažādas prakses dažādās valstīs un iespējams, ka vajadzētu atstāt šo metožu izvēlu nacionālās likumdošanas ziņā. Paldies, paldies! Tā kā mēs jau kavējamies šīs sēdes laikā. Vēlos atgādināt, ka mums nevajadzētu lieki pagarināt. Satīkums atvainojas. Un tagad Agrīts lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties mūsu referentam ļoti laba sadarbība un, protams, vienoties par kompromisiem un kā tos noformulēt ļoti labs darbs. Visi esam vienasprātis, ka vairāk Eiropas eh, būtu jābalst uz nacionālajām sistēmām un, kā jau es iepriekš teicu, <clears throat> līdz šim tas ir darbojies pietiekami labi. <clears throat> Un eh, mēs vēlamies izvēlēties tādu vieglāku pieeju, un šo um, likumu vajadzētu piemērot balstoties uz to, kas jau ir sasniegts. Es nedomāju, ka, tirgum vajadzētu, ka tirgu vajadzētu piesātināt ar vēl jauniem noteikumiem. Un pamat kompromiss pamatam būtu jābūt tādam, ka tas, kurš labi, tas, kas jau labi darbojās tirgu, to nevajadzētu jaukt ar Eiropas nosacījumiem. Par grozījumiem esmu iesniedzis divus un arī tajos runiet par jau šeit izskanējušo. Tātad eh, par šīm saktajām obligācijām. Es uzskatu, ka tām ir jābūt uh, UCIT, saistībā ar UCIT, un uh, arī tie, kur ir CRR, saistīti ar CRR, tiem ir jābūt uh, ar konkrētu attieksmi, bet tā tad sektās parādzīmes, tās ir sektās parīt, parādzīmes. Es nevēlētos sektās obligācijas saistīt ar valstīm specifiskajām rekomendācijām. Ņemot vērā to, ka sistēma ir tik ļoti sarežģīta un, protams, kapitāla prasības, tam varētu būt arī negatīva ietekme. Komisija burtiski tikko ir nopublicējusi pētījumu, kas arī runā par to pašu. Un šķiet, ka sektās obligā, obligācijas tiek, eh, tiks varbūt izmantot šajos UCIT Tas nozīmē, ka eh, sekto obligāciju un UCIT eh, definīcija jau šobrīd eksistē par MVU un infrastruktūra aizdevumiem. Saprotu, ka referentam ir problemātiski to node, nodefinēt un ka to nevajadzētu iekļaut sektajās obligācijās, bet um, ir tāda pieredze, kur tas ir piemērots. Es uzskatu, ka referentam šeit ir taisnība. Varbūt, ka mēs varam ļaut komisijai pieņemt galīgo lēmumu un balstīties uz viņu viedo prātu. Jo mēs saprotam, ka šis jautājums ir problemātisks, bet varbūt šobrīd to pilnībā atrisināt nebūs iespējams. Un visbeidzot par šiem par termiņiem. visi šīs sektās obligācijas Vācija, Luksemburga, Austrija, Spānija, un situācija arī šajās valstīs mainās. Nevienā citā jurisdikcijā tas nedarbojās, tāpēc Mēs varam piekrist, ka sektās obligācijas varētu tikt eh, te, paplašināšana termiņu, termiņu paplašināšana varētu darboties noteiktos apstākļos. Bet par hipotēku runājot, es nevaru jums piekrist, jo Ja pareizi saprotu, tad uh, Francijā 30-40% ir šīs tirgus, un tas labi darbojās. Un to arī vēlējos pateikt. Tas, kas labi darbojās, atstāja to mierā. Situācija varbūt ir īpatnēja Francijas tirgū, bet es uh, nedomāju, ka mums vajadzētu tad tur jaukties iekšā. Un, uh, protams, es saprotu, ka ir ļoti laba argumentācija uh, lai stiprinātu referenta viedokli. Nākamais ir vairāk grozījumi, kādus aktīvus vajadzētu iekļaut šajā kopīgajā asetu krājumā, kopīgajā aktīvu krā, krājumā. Ja tas ir labi darbojies, tad kāpēc mums vajag to pieminēt? Paldies Alfredam! no Alda grupas, kur nav ieradusies, bet eh, viņu aizvietos Vinks kundze. Eh, paldies! Es vēlētos atvainoties Koras vārdā, kur nevarēju šodien ierasties, eh, jo viņai ir cits darāmais. Kor vēlētos pateikties referentam par tekstu uzmetumu, par kompromisu grozījumiem, kurus referents ir saga sagatavojis, iekļaujot tajā arī kurs iesniegtos grozījumus. Sekto obligāciju tirgus šobrīd Eiropā labi darbojās un dalību valstu piemērotās normas veidojas, darbojas pietiekami labi. 2015. gadā šīs normas sāka darboties arī Nīderlandē, un tomēr ir ļoti svarīgi izpētīt, vai būtu iespējams ieviest vēl integrētāku Eiropas sekto obligāciju satvaru. Tādējādi būtu jābalstās uz paraugu praksēm EBI un arī uz 2014. gadā EBI nopublicēto pētījumu. Šajā pētījumā parādās ideja, ka ir jāizmanto parauga prakse un labi darbojošās prakses tirgū. <clears throat> un, ja kas labi darbojas dalību valstī, tad to nevajadzētu skart un jāņem vērā arī katras konkrētās jurisdikcijas specifika, tādējādi iekļaujot zinām elastību. Vienlaicīgi jāsamazina nevajadzīgs eh, birokrātiskais sloks. Runājot par Eiropas eh, parādzīmēm, Alde vēlas eh, varbūt uh, lai komisija veiktu ļoti apjomīgu ietekmes seku novērtējumu. Un vai šis ESN tiešām sniegs nepieciešamo un vajadzīgo produktu dažādību? Aldes ēnu referente vēlas atklāt diskusiju par šo tēmu, un esam gatavi vienoties par kopīgu EP nostāju. Prieksēdētais, paldies! Un nākamais goja vārdā Jēgas kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es eh, ļoti īsi nevēlos atkārtoties šeit daudz, kas jau ir izpateikts. Es tikai vēlētos pateikties referentam par viņa ieguldījumu. Ļoti konservatīvs skatījums uz sektajām obligācijām. Uh, tirgus darbojas pietiekami labi, un e, mums ir jāsaglabā sakto obligācija sistēma tādā funkcionalitātē, kā tas ir šobrīd. Un tomēr mūs uztrauc jaunu obligāciju iedibināšana, tā saucamo Eiropas e, parādzīmju iedibināšana. Un e, tas būs savu veidu hibrīda instruments piemēram, paraugoties uz šiem priekšlikumiem, tad uz starp sektajām obligācijām un šīm parādzīmēm tas būs kaut kas pa vidu. Izveidot šādu Eiropas drošības zīmolu kā uz to skatīsies tirgi. Iespējams, ka tā būs sava veida spēcīgāka garantija, bet tas eh, nenāks par labu konkrētā produkta identitātei. Tā tad, protams, viedokļa atšķirība ir, bet esam gatavi turpmākai sadarbībai un esam gatavi vienoties par kompromisu tekstu. Ja šis instruments ir pareizais ceļš, lai nodrošinātu to, ka sektās obligācijas darbosies tā kā līdz šim un darbosies labi, tad tas ir pareizais veids. Uh, Eh, paldies, un tagad zaļo vārdā Svingīgi. Svens Gīgolds, lūdzu. Runā bez mikrofona. Jā, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Vispirms no mūsu puses paldies kolēģiem par labo sadarbību, arī referentam paldies. Mēs uh, pamatpozīcija, kas šeit tiek ieņemta, piekrītam, proti teikt, ka līdz šim šis tirgus būtībā labi darbojas. Uh, un tāpēc uh, visām darbībām Eiropas mērogā ir jābūt tādām, lai nekaitētu šim tirgum. No otras puses arī uh, sekto parādzīmju uh, jomā būtu jāveicina kapitāla tirgus vienotība, un tāpēc ir apsveicami, ka Eiropas Banka iestāde un komisija ir attiecīgus pasākums piedāvājis. Mēs gribētu šeit uh, tādu pozitīvu, atvērtu pieeju nodrošināt, uh, un tā tas arī skan šajā ziņojumā. Turklāt uh, man šķiet uh, svarīgi, ja vēlamies panākt vienošanos, vienotību Eiropā šajā tirgo, tad baidzētu noteikt augstus standartus, un ja nenonākam pie standartu uzlabošanas, tad um, ir jānosaka vadlīnijas. Un tad vēl ir daži atvērti jautājumi. Pieskaršos tikai diviem punktiem. Principā mēs piekrītam referenta bažām par to, ka kritēriji priekšrocībai CRR ir tāda vienpusīga, proti, ka šeit tiek dota priekšroka kuģiem, un tad var pajautāt, vai varbūt kādreiz tie bija tādi uh, tā, tādas jomas, kas uh, bija īpaši drošas, un tas, ka nekas nav noticis, uh, varbūt tas ir veiksmīgi, bet uh, varēja būt arī citādāk. Bet katrā gadījumā tas patiesībā ir tirgus kropļums, kas šeit tiek īstenots, un Aldes priekšlikums vispirms veikt ietekmes novērtējumu man šķiet ļoti labs veids, kā rīkoties, par to arī varētu vienoties. Otrā lieta Es gribētu vēl pievērsties novērtējumam pēc tirgus cenām. Līdz šim šajā jomā tā nav bijusi tāda prakse veikt novērtējumu saskaņā ar tirgus cenām, jo tas rada daudz lielāku nedrošību un arī lielāku birokrātisko slogu un sadārdzina produktu, kas līdz šim ir bijis diezgan vienkāršs un tāpēc arī labi ir darbojies. Un var arī. Uh, um, varbūt eh, pieņemt, neko ļaunu nedomājot, ka varbūt šeit ir eh, runa par to, ka eh, iekļaut novērtēšanā arī dažādas valstu obligācijas. Man šķiet, ka no tā vienkārši vajadzētu atteikties. Tas šeit mums nav nepieciešams. Un tāpēc es domāju arī, ka kopumā varēsim panākt šeit labu kompromisu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad EFDD Neviena nav, un ENF dod vārdu Anmans kungam. Jā, man diemžēl ir jāsaka uz redzēšanos eh, kolēģim Lukem. Es turpināšu runāt Nīderlandiešu valodā. Jūsu ziņojumu projekts eh, bija, ehm, tātad es ar to iepazinos, un eh, es atbalstu jūsu iniciatīvu Mm. Varbūt mēs varētu koncentrēties uz definīcijām, uz uh, caurskatāmību un uh, brīvprātīgu konverģenci, tad es varētu to visu atbalstīt. Um, bet uh, es skatos uz grozījumiem un uz kompromisiem un konstatēju, ka šeit tomēr uh, Jūs esat koncentrējušies uz to, lai dotu lielāku ietekmi Eiropas komisijai, un tā būs tāda Eiropas sistēma, lai pabeigtu kapitāla tirgus savienību, un uh, definīcijas koncepcija ir atmesta, un galu galā ir mērķis uh, labot tirgus kropļojumus un uh, arī veikt piespiedu pasākumus, uzspiežot tos dalībvalstīm. Tātad, uh, ir eh, būtiska attālināšanās no sākotnējā priekšlikuma, kur mēs varējām pieņemt. Mēs to būtu varējuši atbalstīt, bet tagad tas viss ir aizgājis nepareizajā virzienā, un tāpēc man ir bail, ka mēs vairs neesam uz viena viļņa. Floor, is... Un eh, brīvajā mikrofonā ir pieteikusies tikai eh, Pērvāns Beres skundze, bet tiešām ierobežošu jūs teikto vienā minūtē, un mēs esam paredzējuši tulkojumu tikai līdz 12. Tā. Paldies priekšsēdētāji, daudz kas jau tika pateikts. Es gribēju vienkārši atgriezties pie trim punktiem. Nevar iziet no principa, ka ir jāsaglabā šis tirgus, uh, ja tas labi darbojas, uh, un uh, nevajag traucēt uh, nacionālajai uh, eh, praksei. Uh, Rozatī kungs no Tautas partijas un Santa kungs no sociāldemokrātiem to jau teica. Es domāju, ka finansējuma eh, jautājums ar nodrošinājumu, kas pastāv tajā valstī, ko es pazīstu vislabāk, būtu jāsaglabā. Tas labi ir darbojas. Otrais komentārs um, par valstu parādiem. Es nedomāju, ka um, vienā vai otrā kompromisā, kas mums vēl nav pieejams, um, valstu parāds uh, tiktu sarežģīts un būtu sarežģītāks nekā tagad. Es piekrītu Sven Gīgolda teiktajam par to, uh, vai uh, Eh, pāriet no nominālas vērtības uz tirgus vērtību, vai eh, tiešām būtu vērtīgs ietekmes novērtējums, zinot, cik svārstīgi ir tirgi, un eh, referents teica, ka um, tas būtu svarīgi attiecībā uz uh, izmaiņām, uh, atsaucas vērtībā. Bien, and... Paldies, un tagad man ir tas prieks dot vārdu komisijas pārstāvam, pārstāvim Didie Milleronam, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, tiešām atbalstām Eiropas parlamenta ziņojumu projektu, uh, turpinot diskusijas par sāktajām obligācijām, lai tas arī turpmāk būtu stabils finansējuma avots Eiropas banku sektorā. Uh, ziņojums atzīst, ka būtu priekšrocība harmonizācijai Eiropas līmenī, bet ar nosacījumu, ka nevajadzētu traucēt nacionālu modeļu darbībai. Pētījums, kur tikko publicējām, skaidri secina arī to, ka harmonizēta ietvara uh, ieguvumi attaisno izmaksas un tos arī tās vēl pārsniedz. Uh, Mēs atbalstām uz principiem balstītu harmonizāciju, balstītu uz labi darbojošamies nacionālajām sistēmām, kā arī to iesnie, iesaka savā ziņojumā EBA. Mēs uh, ieteiksim arī savus ieteikumus nākamās nedēļas uh, dokumentā un uh, šobrīd ir diva veida saktās obligācijas. Vienas atbilst UCITS un otras uh, kvalificējas preferenciālai attieksmei e CRR. Šī e, divējādā sistēma e, dod tādu stabilu pamatu, tas ļauj uh, sniegt preferenciālu attieksmi drošākajām saktajām obligācijām, un tur ir instrumenti, kuriem gan nav tās pašas prasības, bet ir zināma atzinība sniegta līdzīgi kā uh, saktajām obligācijām obligācijām, piemēram, likviditātes pārvaldības instrumentu bankām. Un tāpēc mēs drīzāk būtu piesardzīgi pirms kaut kā mainīt sistēmu, jo tas varētu traucēt šo tirgu darbībai. Vidusposmu pārskatā mēs skatīsim arī šie, šo jauno instrumentu Eiropas sektās parādzīmes. Un ziņojuma projekts arī pieskaras CPT, uh, un soft bullet struktūrām. Šādas struktūras ir tirgus vizītes iniciatīvas, lai um, tiktu galā ar risku, ko emitenti ir konstatējuši uh, un veicinātu likviditāti un refinansēšanu, piemēram, lai reaģētu uz uh, smagiem tirgus apstākļiem, bet tā kā es neregulēju šos vērtspapīrus, bet tie plaši izmantot, mēs uzskatām, ka būtu svarīgi nepieciešamajā apmērā uh, iekļaut šo instrumentu lietošanu stingrā sektu obligāciju ietvarā. Un priekšsādātāja kungs, es gribētu arī uzsvērt, ka vēlreiz, ka mēs uh, atbalstām Eiropas parlamenta ziņojumu projektu un šodienas uh, diskusiju, vai pieņemt likumdošanas priekšlikums vai nē, tas ir jāizlēm, bet uh, mēs iesakām būt piesardzīgiem, uh, ja tiek izlēmts lēmums to darīt, lai ne nepārtrauktu veiksmīgu šo tirgus darbību, jo tas ir veiksmīgs, eh, tātad vērtīgs eh, finansējuma avots bankām. Un paldies tagad eh, referentam vārds. Paldies, tagad šoreiz runāšu angliski, jo gadrīz visi to darīja. Paldies visiem, kas deva savu ieguldījumu nu, šajā diskusijā, apspriežot ieteikumus un komentārus. Un ļaujiet man īsi um, komentēt virkni jautājumu, kas tika pieminēti. Uh, Pirmkārt, Rozatī kungs uh, ieteica tādu kā uh, trīs uh, kāršu pieeju uh, sektajām obligācijām. Es varētu piedāvāt uh, kompromisu šajā jautājumā, jo tieši kā uh, komisijas pārstāvis teica, ir jau diva veida sektās obligācijas, tikai tās ir zem viena nosaukuma. Uh, un tas var radīt samulsumu. Un tāpēc, manuprāt, tas būtu tāds saprātīgs veids, kā to risināt. Kas attiec uz CRR, vienīgais ieteikums, ko es izsaku, ir kritiski padomāt par kuģiem un varbūt izņemt tos no sarakstu, kurā ir priekšrocību attieksmes uh, aspekti. Franču um, hipotēkas. Um, to es tiešām novērtēju, ka šī sistēma ir ļoti vērtīga, uh, bet uh, Eiropas Banka iestādes ieteikums ir nodrošināt, lai uh, arī hipotēkas var uzspiest šīm te uh, rezidenciālajām garantijām. Es domāju, ka tas ir pilnīgi atbilstoši tam, ko eh, ieteica EBA, un eh, no savas puses nekādā ziņā negatavojos šīs garantijas izņemt no CRR. Arī uh, cita piezīme bija par šo, bet, manuprāt, tas nav problemātisks jautājums. Pagarinām termiņi, tā ir jauna attīstība tirgu, soft bullets jau gadiem tur ir bijušas, CPT tikai nesen parādījās. Es domāju, ka arguments teikt, nu, tas viss ir ļoti labi darbojies, vai mums to vajadzētu mainīt, ir tāds uh, īsredzīgs, jo varbūt 2007. gadā jūs teicāt, uh, e, ABS finanšu instrumenti labi darbojas, kāpēc tos mainīt? Nu, bet mums jādomā par nākotni, par sistēmiskiem riskiem mūsu likumdošanā. Uh, Un kā es jau norādīju ievada vārdos, eh, viss, ko es gribētu izdarīt šajā ziņojumā, ir skaidri definēt, kuras sektās obligācijas vai kuri parādi instrumenti ir pelnījuši preferenciālu attieksmi mūsu finanšu regulējumā. Un tas ir skaidri jādefinē. Un šeit aspekts vai ir uh, labi uh, paredzēt uh, Eh, termiņu pagarinājumus, eh, ja to izraisa makroekonomiskā attīstība, tas ir eh, jautājums, ko vajadzētu apspriest, vajadzētu apspriest ēnu referents sanāksmēs. Esmu nobežījies šeit par sistēmisko drošību. Ietekmes novērtējums, kā to minēja Alde, kolēģis un pēc tam arī Darijos Rosati. Tas būtu labs veids, kā izpētīt zināmas strīdīgas jautājumus. Šis ir institīvs ziņojums, tas nav likumdošanas ziņojums. Uh, Tātad mēs patiesībā nenosakam, nefiksējam zināmas lietas likumdošanas ietvarā, mēs vienkārši pauzam bāžas, norādām uz problēmām, kas pastāv, un es domāju, ka noteikti varētu aicināt šeit veikt ietekmes novērtējumu. Un es neredzu arī nekādu laika spiedienu, ka šeit steidzam būtu nepieciešama likumdošana, bet mums vajadzētu apzināties, ka ir tirgus attīstību, kas varētu būt problemātiski, jo īpaši tāpēc, ka tirgus mainās. Uh, Tagad par ESN. Gribu norādīt, ka kā es uh, to redzu, tā patiesībā ir iespēja uzņēmējiem, kuri cenšas eh, finansēt investīciju projektus, eh, bet uh, šobrīd viņi vēl nevar izmantot zināmus uh, institucionālus modeļus, kas ir bijuši veiksmīgi citiem projektiem, piemēram, uh, dual recourse vai īpaša publiskā uzraudzība. Un tikai uh, paļauties uz sekurizāciju, sekuritizāciju, vērtspapīrošanu, tas viņus nostāda sliktākā situācijā. Un tas varētu noderēt uzņēmējiem, kuru projekti nekvalificējas uh, sektajām obligācijām, viņi var izmantot tādas struktūras, kas ir veiksmīgas jau pierādījušas tirgū, un kāpēc tad to nevarētu izmantot? Uh, Es domāju, ka laiku esam jau pat pārtērējuši un uh, jāpāriet uz N-referents sanāksmi. Paldies, un jūs to varēsiet turpināt apspriest uh, N-referents sanāksmē šo pēcpusdienu, kur nebūs vajadzīgs tūkojums. Paldies tūkiem, saka priekšsēdētājs, ka palikāt ilgāk. 19. jūnijā balsojums ekon, 3. jūlijā balsojums plenārsēdē, citu jautājumu nav, nākamā sanāksme notiks ceturtdien. Uh, Uh, 8. jūnijā no 9 līdz 12.30. Paldies! Uh,